balsosim par rezolūciju. Nākamais punkts darba kārtībā ir mutiskais jautājums komisijai un padomēji par pakalpojumu direktīvas ieviešanu. Kas attiecās uz šīs debats dalībniekiem, es gribētu teikt tā, mums šovakar ir ļoti, ļoti maz laika atlicis, un es vēlreiz aicinu jūs ievērot atvēlēto runāšanas laiku. Haber kungs, 5 minūtes lūdzu. Uh, uh Priekšēdētāji. Es e, esmu iekšējā tirgus komitejas priekšsēdētājs, un man ir tas um, gods e, um, iepazīstināt jūs ar šo jautājumu. Man ir liels prieks, ka komitejas daudz jaunie locekļi ir šodien šeit klāt. Es nedomāju, ka man jums jāatgādina par to, cik svarīga ir pakalpojumu direktīva lai mēs varētu izmantot vienotā tirgus priekšrocības jomā, kas veido 70% no Eiropas ekonomikas. Tās darba vietas, ko var radīt šajā sektorā un dinamika ir patiešām vajadzīga šajā ekonomiskās stagnācijas brīdī. Šī direktīva ir ļoti plaša, ļoti visaptveroša, tā ir ļoti sarežģīta. Un šīs direktīvas ieviešana dalību valstu likumdošanā ir svarīga un vitāla tās darbībai. Šīs direktīvas Galvenā doma ir tāda, ka dalībvalsts likvidēs šķēršļus uzņēmēju darbībai, kā arī likvidēs diskriminējošu likumdošanu, kas traucē jauniem uzņēmiem ienākt eh, šajā sektorā. Un gribētu teikt, ka simtiem likumdošanas projektu dažādās valstīs ir sagatavoti, eh, lai grozītu attiecīgo likumdošanu. Ja visas valstis ne, nedarīs to, ko mēs šeit esam apņēmušies, tad diskriminācija saglabāsies un ir jārīkojas konsekventi, pretējā gadījumā saglabāsies šķēršļi. Un tādēļ es gribētu uzteikt, jo īpaši komisija par to, ka tā ir uzņēmusies vadošo lomu pārvaldot un koordinējot šo procesu starp dalību valstīm, ka tās pārņem savā likumdošanā šo direktīvu. Es gribētu pateikties mm, padomas dažādiem sastāviem uh, kopš 2006. gada, kas ir vadījuši šo procesu. Un mēs redzām, ka uh, galotņu tikšanās laikā ar vienu valsts tiek aicināts uh, atbilstoši pārņemt šīs direktīvas normas. Un es gribētu pateikties Malmstrēms kundzei par to, ka mēs tiešām bija iespā, bijām iespaidoti, kad redzējām, kā Zviedrijā tas tiek realizēts. Uh, It īpaši es gribētu uzteikt uh, to rūpīgo veidu, kā Zviedrijā visos līmeņos tiek nodrošināts, ka valsts pārvaldes struktūras izprot un saprot savus pienākumus šīs direktīvas sakarā, veicinot dažādu citu dalību valstu uzņēmumu ienākšanu un uh, darbības sākšanu pakāpojumu jomā. Es domāju, ka Tas, ka dalība valstīm bija jāveic savu likumdošanas pārskatīšanu, tas ir ļoti labi. Tām bija jāmeklē šie diskriminējušie elementi, bet 28. E, decembris ir tikai sākums šķēršļu likvidēšanai. Tad, tad tas ir datums, līdz kuram dalībvalstīm bija pilnībā jāievieš šīs direktīvas prasības. Bet Ši, notiek arī šis savstarpējās izvērtēšanas process, un tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Tas ir, ka uh, dalību valstu, uh, valsts pārvaldes iestādes un varas iestādes vērtē viena otru, tad viens valsts iestādes vērtē citas valsts iestādes. Un mēs gribētu e, dzirdēt, ko komisija darīs šī procesa sakarā. Mēs gribētu arī dzirdēt, kā šo procesu atbalstīs padomu, un mēs gribam pētu lai šis process nenotiek aiz slēgtām durvīm, jo patērētāji un uzņēmēji un citas interešu grupas grib zināt, kā šī izvērtēšana notiek. Mēs gribētu redzēt uzskaitījumu, kurā būtu uzskaitīta tā likumdošana, tās tiesību normas, ko dalībvalsts grib saglabāt, atsaucoties uz uh, atsevišķiem izņēmumiem, kas ir paredzēti direktīvā. Tālāk par pieejamību, izmantojot eh, jaunās tehnoloģijas. Dalību valstīm tiek prasīts nodrošināt informāciju, eh, kā arī atvieglot birokrātiskos procesus, eh, kas ir jāveic uzņēmumiem, lai uzsākt savu darbību. Un mēs gribētu dzirdēt, kas tiek darīts šai sakarā. Un par Eiro Valdnes kundzei varbūt šī joma nav īpaši labi pazīstama un zinām, bet mēs zinām, ka jūs noteikti nodasit mūsu sveicienus Čārlijam Makrīvijam un mēs ceram, ka jūs atbildēsiet uz mūsu jautājumiem. Un no mans komitejas perspektīvas raugoties, šī īpaši svarīgi. Mums tas ir ļoti svarīgi sekot, kā šis process turpināsies turpmākajos piecos gados šīs direktīvas ieviešanas sakarā. Man ir jāsaka Malmstrāms kundzei, ka uh, mani sarūktināja tas, ka es redzēju, ka konkurences padoms apspriestajā ziņojumā septembrī bija paziņojums no komisijas, ka šķiet, ka dažās dalībvalstīs politiskā grība, diemžēl, nav uh, materializējusies konkrētos pasākumos. Mēs gribam redzēt šos konkrētos pasākumus un gribam tos redzēt tulīt. Paldies! Paldies Haber kungām! Prieks ir redzēt jūs plenārsēdē jūs jaunajā lomā un vispirms došu vārdu Malmstrāms kundzei lūdzu. Paldies priekšādātāji! Un paldies arī Harbor kungam un IMKO komitejai par uh, to, ka viņi ir uh, ierozinājuši šīs svarīgās debates. Pakāpojumu brīvība ir viens no pīlāriem iekšējā tirgū. Pakāpojumu sektors ir 60-70% no ekonomikas un nodarbinātības Eiropas Savienībā. Tas ir sektors, kas ir dinamisks un ātri pieaug, un kam ir ļoti būtiska loma ekonomiskai izaugsmē Eiropas Savienībā. Un Tomēr tur e, brīva kustība, brīvība īsti nefunkcionē. Paliek vēl ļoti daudz darba, lai likvidētu tirzniecības šķēršļus, lai nodrošinātu un atvieglotu pārobežu tirzniecību ar pakalpojumiem. Komisija noteikti arī par to vēl runās. Es no prezidentūras puses varu teikt, ka ir ļoti daudz jautājumu, kas šeit ir tikuši uzdoti Pirmkārt, runa ir par situācijas novērtējumu, par to, kādi ir uh, likumi par uzņēmumu dibināšanas brīvību un dalību valstīm. Šeit ir jāizpilda prasības, nedrīkst būt diskriminācija, ir uh, spēkā nepieciešamies un proporcionalitātes princips. Bet Tad, kad būs veikta visas situācijas izvērtējums, tad noteikti pakalpojumu sektors droši vien radīs mazāku administratīvo slogu. Tas viss līdz 28. decembrim ir jāpabeidz. Ir dažādi jautājumi, kas ir tikuši izvirzīti, ir nacionālie kontaktpunkti, tur atrodam informācija par uh, kompetencēm, par prasībām. Pakāpojumu piedāvātāji interneta online režīmā to var visu piedāvāt un darīt, un arī licences izsniedzušās iestādes ar tām uh, var sazināties. Šeit tiek radīta arī e-pārvalde. Nākamajā nedēļā Malmē būs ministru tikšanās par šo e-pārvaldi. Dalību valstīs var rēķināties komisijas atbalstu. Ir vesela virkne semināru, kuros var mācīties, kā šos visus punktus var īstenot. Par valodu. Tas arī ir būtisks punkts. Varētu šeit iedomāties, ka informāciju varētu dot arī citā valodā, ne tikai savas valsts valodā. Tā nav obligāta prasība šajā direktīvā, bet būtu labi, ja būtu piedāvāts vairākas valodu versijas. Tādā veidā dalību valstis varētu arī citus informēt un citus pakalpojumus niedzējus, kuri ir strādā citos tirgos, arī varētu saņemt informāciju. Ir vēl viens jautājums, vai dalību valstis varēs laikus ievies direktīvu? Es ļoti ceru, ka tā būs. Visas dalību valstis ir eh, teikušas, ka tās saulaicīgi varēs pabeigt šo darbu. Tiks sniegs arī politiskais atbalsts. Ir arī svarīgi, lai iztenojot šāds atbalsts tiktu sniegts. Kas ir vislielākais izaicinājums? šī pakalpojuma direktīva ir ļoti visaptveroša, tādēļ arī ļoti būtiska. Ir struktūras, kas ir jārāda, kurām jāstrādā efektīvi, ir struktūras, kas ir jāpārorganizē, un pārvalde ir jāmodernizē. Ir vesā virkni noteikumu, kas ir jāievēro, un mēs mēģinām rast risinājumus, lai to visu tiešām reāli varētu arī piemērot. Iestādēm ir jāsaņem izglītība, apmācība, lai viņi varētu veikt savus pienākumus. Kas ir vislielākais izaicinājums? Tas noteikti ir ierīkot šos kopīgos kontaktpunktus un raudzīties, lai tie labi darbotos un lai tie vispār darbotos. Interešu grupas, vai tās ir iesaistītas, tas arī ir jautājums. Protams, tas ir būtisks jautājums, ir svarīgs, lai dialogs ar interešu grupām turpinātos un lai arī tās varētu saprast, pakalpojumu direktīvu, un lai tas varētu saņemt informāciju, kādu labumu tas sniedz. Šis dialogs ir ļoti būtisks, daudzas interešu grupas jau ir iekļautas sarunu gaitā, ir arī tīkls, kurā tas viss ir uh, uzskaitīts, vairākas valstis ieteica ņemt vērā dažādas interešu grupas. Priekšsēdētājs kundze, paldies jums par interesi! ko Eiropas parlaments ir izrādījis par šo pakalpojumu direktīvu un par tās īstenošanu. Paldies arī parlamentam par lomu, ko tā, tas šeit ir izpildījis. Un es ceru, ka mēs arī turpmāk varēsim labi sadarboties un mēs kontrolēsim, pārbaudīsim, kā dalību valstis ievieš šo direktīvu, vai tas izdodas labi. Mēs esam vienoti savās domās, ka šī direktīva ir uh, pareizajā laika brīdī nākusi klajā un ka tā ir liela loma, ir tīpaši ņemot vērā ekonomikas krīzi Šī direktīva būs būtisks instruments, kas mums palīdzēs eh, atkal radīt ekonomisko izaugsmu. Paldies! Paldies! Tagad vārds komisārei. Priekšsēdus kundze. Pārdomas priekšsēdus kundze, godātais Hārber kungs, godātie deputāti. Es tiešām gribētu izteikt pateicību Eiropas parlamentam par šo ļoti saulēcīgo mutisko jautājumu, īpaši arī man kolēģi Čārlī Mekrīvī vārdā. Runājot, jā, tātad par pakalmu direktīvas implementācijas gaitu. Gandrīz divus mēnešus pirms noteiktā datuma, kad ir jāievieš šī direktīva. Un tiešām tas ir labi, tā ir laba iespēja inventarizāciju izdarīt, cik tā tālu mēs esam tikuši pakalpojumu direktīva ir viena no svarīgākām iniciatīvām Eiropas līmenī pēdējo gadu gaitā. Tā ir potenciāls eh, modernizēt iekšējo tirgu un mūsu eh, valsts pārvaldes modernizēt. Un tas kļūst vēl krietni svarīgāk patreizajā ekonomiskajā kontekstā. Mēs to ļoti labi apzināmies, Eiropas parlaments un īpaši tā ekonomiskā komiteja ne tikai ir eh, ļoti svarīgu lomu spēlējis direktīvas virzībā, bet arī paudis eh, pastāvīgi interesi eh, direktīvas īstenošanā eh, no dalībvalsts puses, no mūsu puses komisija ir apņēmusies šo ieviešanas procesu veicināt, un to esam arī darījušies. Ja dalībvalsts mums lūguši tehnisku palīdzību, esam to snieguši, esam atlicinājuši resursus šim atbalstam, uh, Vairāk nekā 80 divpusējas sanāksmes ir notikušas ar visām dalībvalstīm. Ekspertu grupas ir tikušās Briselē vairāk nekā 30 reizes pēdējo trīs gadu gaitā, bet komisija nevar e, dalībvalstu vietā veikt ieviešanu nacionālajā līmenī. Tas ir dalībvalstu uzdevums. Un pakalpojumu direktīvas ieviešana tiešām ir bijis e, sarežģīts uzdevums viņiem. Kādēļ e, sarežģīts un grūts? Jo. E, Tas ir saistīts ar vairākiem ļoti lieliem uzdevumiem, piemēram, vienot eh, kontaktpunktu izveide, eh, attiecīgās likumdošanas pieņemšana. Arī tādēļ, ka eh, ir nepieciešams ļoti intensīvs koordinācijas darbs starp visiem valsts pārvaldes līmeņiem, nacionālā, reģionālā, lokālā līmenī. Cik tad nu tālu esam tikuši? Uh, cik tālu tikuši dalībvalsts. Tikai uh, drusku vairāk kā puse no dalībvalstīm, acīm redzot, izdosies ieviest uh, līdz 2009. gada uh, beigām, līdz noteiktam datumam vai līdz 2010. gada sākumam mm, ieviest pakalpojumu direktīvu. Dažas dalībvalsts, acīm redzot, kavēsies. Tas nav tā īstā pienoši īpaši iedzīvotājiem un uzņēmiem, kas grib izmantot tiesības, ko viņiem sniedz iekšējais tirgus. Uh, bet jāzīst, ka situācija nav ļoti neparasta salīdzinot ar citām e, e, iekšējā tirgus direktīvām un to ieviešanu. Un tomēr mums ir drusku pamats bažām, jo vairāk nekā jebkur citu direktīvu mēs varam teikt, ka šajā gadījumā dalību valstīm bija e, jārisina milzīgs skaits sarežģītu praktisku un juridisku jautājumu, un ņemot to vērā, mēs ceram, ka uh, rezultāts uz nākamā gada sākumu patiesībā tiktu uzskatīts par samērā labu. Un tagad gribu vēl detalizētāk atbildēt jūsu jautājumu. Gandrīz visas dalībvalsts ir pabeigušas savas likumdošanas caurskatīšanas procesu. Dažas dalībvalsts vēl strādā pie šī. Un šīs likumdošanas caurskatīšanas inventarizācijas process ir palīdzējis direktīvas ieviešanā, bet tieši kā un cik eh, to pat raban vēl grūti teikt. Vēl ieviešanai noteiktais datums nav beidzies, nav pienācis, eh, daudz dalībvalsts ir pilguši liels pūls. Uh, Skaidrs ir tas, ka e, pamatīgs e, esošās e, likumdošanas caurskatīšanas inventarizācijas process ir nepieciešams, tas ir priekšnoteikums, lai katrā dalība valstī varētu efektīvi ieviest šo direktīvu, un tas arī ir nepieciešams, lai mūsu pakalpojumu sektoram vispār radītu labas konkurētas spējas apstākļus šķiet, ka lielākajā daļā dalībvalstu vismaz būs uh, um, viena kontaktpunkta risinājumi izveidoti uh, vairāk vai mazāk līdz 2009. gada beigām. Varbūt tas nav vēl ideāls stāvoklis, bet tomēr tas ir uh, labs sākums. Dalībvalstīm vajadzētu turpināt strādāt ar šiem uh, vienas pieturas punktiem, uh, um, kuriem jākļūst par pilnvērtīgiem e-pārvaldes uh, e, uh, e, iestādēm nākotnēm. Komisija šajā procesā uh, atbalsta dalībvalsts sniedz ziņām palīdzību un, piemēram, tādās jomās, kas attīts uz arī aplikšanu ar nodokļiem un tam līdzīgi. Uzņēmiem ir jāapzinās, ko, ko viņiem, kādas pienākumus viņiem rada jaunā likumdošana, kādas iespējas rada Kas attiecas uz direktīvas ieviešanu sociālo pakalpojumu jomā? E, cik tālu direktīva uz tiem attiecas, acīm redzot, šajā jomā nav īpašas problēmas radušās. Direktīva paredz mehānismus, lai nodrošinātu šo pakalpojumu īpatnību, ka tā tikt ņemt vērā un gal galā. Es domāju, skaidrs, ka iesaistītās puses ir ļoti aktīvi piedalījušās e, direktīvas ieviešanas procesā. E, e, tās ir aktīvi to darījušas dalībvalstīs, un mēs e, arī turpmāk raudzīsimies uz to, lai iesaistītās puses arī nākamgad tikt iesaistīts pro procesā, kad mēs izvērtīsim, kā tad nu ir veicies gal galā ar ieviešanu. Jāstrādā arī turpmāk, un uh, Priekšsēžkungs eh, gal galā vairākās dalībvalstīs ir bijuši atvērti konsultāciju procesi eh, par to, kā ieviest direktīvu. Dažas e, puses pat ir e, regulāras aptaujas veikušas ar saviem e, e, e, uzņēmiem, kas tajās piedalās, bet būsim realisti. Eh, eh, daudz ir panākts, eh, daudz vēl paliek darāmā, un tās dalībvalsts, kas līdz šim ir iepalikušas aiz grafika, tām ir jāpieliek papildus pūliņu, un tomēr es uzskatu, ka klase jau ir vairāk kā līdz, glāze ir vairāk nekā līdz pusē piepildīta, bet turpināsim to pildīt, un mēs visi gūsim labumu no tā. Paldies! Paldies, priekšsēdus kundze! es nu pat uzņemos tātad sēdes vadību, un, ja jūs atļausiet, es ungāru valodā vadīšu sēdi. Es pateicos vēlreiz komisāras kundzei par paskaidrojumiem, un tagad attiecīgi e, uzstāsies politisko grupu, grupu runātāju. Vispirms vārds Švābu kungam divas. Priekšādātāji kolēģis un kolēģi, tas, ko mēs dzirdējām no komisijas un padomes, īstenībā atņem drosmi Eiropa ir starptautiskajā konkurencē, globālā konkurencē, kurā Eiropas pakalpojumu sniedzējiem ir jāieņem sava pozīcija, viņiem ir jā, jāvar kaut ko darīt. Un ja mēs paraugāmies, kā šī direktīva ir radusies, uh, arī parlamentā, ar parlamentu līdzdalību, tad, ja mēs paraugāmies uz visu vēsturi, tad tas uh, savā ziņā ir tā kā uh, atņem, atņem drosmi, tā kā komisārs Konda teica, ka glāze ir līdz pusē tukša. Es jums uh, uh, no pre prezidentūrē varu teikt, ka um, parlaments ne tikai spēlē savu lomu, bet arī nākotnē to darīs. Tādēļ mēs esam uh, pieņēmuši lēmumu vēl vērsties pie jums pirms šīs ieviešanas un nu, paraudzīties, uh, vai jūs kā dalība valsts Eiropas Savienībā šos saistības, uh, proti īstenot šo direktīvu līdz šī gada beigām, vai jūs patiešām to varat izpildīt? Un es gribētu teikt, attiecībā uz tautas partijas politisko grupu, es pieņemu, ka jūs darīsiet visu, lai šo pienākumu jūs nākamajos mēnešos patiešām varētu izpildīt. Mēs šo direktīvu un uh, raudzīsimies no Eiropas iedzīvotāju viedokļa, no pakalpojumu piedāvātājiem, no darbinieku viedokļa. Mēs precīzi pārbaudīsim, kā dalībvalsts savā starpā to vērtē un kāda caurskatāmība šeit ir šajā direktīvā un uh, cik patiesi efektīvi var pārbaudīt, kādas dalībvalstu nosacījumi ir attiecībā uz iekšējo tirgu. Tas pats attiecas uz uh, piemērošanas jomu direktīvai. Arī tur mēs nākotnē raudzīsimies tieši tāpat, kā agrāk mēs to darījām, cik lielā mērā Eiropas kopienu tiesa Eiropas Savienības liekumu interpretē tā, ka priekšplānā būtu iedzīvotāju tiesības un nevis uh, prioritārs būtu tieši dalību valsts tiesības. Otrais punkts, par kur jūs runājāt, raugoties uz uh, elektronisko pārvaldi. To mēs atbalstām, bet uh, būtiski no mūsu viedokļa ir tas, lai beigās pakalpojums niedzējs nesarežģēti, efektīvi visas procedūras uh, šajā internetu online režīmā varēs iestenot, un vai ļoti daudzās personas, kas ir aiz šiem visām mājaslapām, vai viņi patiešām varēs atrast tās personas, ar kurām runāt par lietām un par dalību valstu uh, vajadzībām, vai vienkārši tās ķīras mūris būs uzbūvēts. Es gribētu runāt pēdējo punktu. Parlaments toreiz diskusijās ir īpaši uh, ka šis, eh, viss šī informācijas eh, sistēma, iekšējais tirgus, visas sarežģījumi ir jālikvidē un ir saprātīgi jāizteno šī direktīva. Tādēļ es ceru, jūs kā prezidentūra darīsiet visu, lai šī gada 31. decembra direktīva varētu stāties spēkā. Paldies! Paldies Švāba kungam! Jūs varbūt varēs atbildēt uz jautājumu, bet jūs pilnībā izmantojat savu runas laiku, tādēļ es nevaru jums sniegt iespēju saņemt atbildi uz jūsu jautājumu. Nākamā runātāja ir Gerhārdas kundze. Gerhārdas kundze no sociāliem demokrātiem. Paldies, ka šodien mēs varam runāt par šo jautājumu, kas ir tik būtisks. Un es vienu lietu gribu pateikt ļoti skaidri. Mēs kā parlaments spēlējam ne tikai lomu, bet mēs rūpējamies par to, ka tika panāks pozitīvs un labs kompromiss šajā pakalpojuma direktīvā. Šis kompromiss pamatojas it īpaši uz uh, darba tiesību un sociālo tiesību nodrošinājumu. Un it īpaši to pakalpojumu atbalstu, kas kalpo sabiedrības interesēm. Tas bija priekšnosacījums, lai vispār izstrādātu šādu pakalpojumu direktīvu. Man tur ir vairāk jautājumi, uz kuriem es neesmu saņēmusi atbildes arī uz tiem jautājumiem, kurus mēs esam izvirzījuši. Proti, būtu ļoti žēl, ja izrādītos, ka patiesi ir tas, ko es vairāk kārt esmu dzirdējusi, proti, ka ir dalība valstis, kas eh, pakalpojumu direktīvas īstenošanu izmantos, lai to līdzsvaru, ko mēs esam atraduši kā likumdevēji, lai to visu torpedētu un apgāstu, lai viņi darbinieku tiesības pilnībā neīstenota tā, kā tas ir paredzēts uh, direktīvā. Tur jau nav runa tikai par darba nosacījumiem, kas tiek apšaubīti. Tur ir runa arī dažās valstīs par to, kādas ir definīcijas, kas tiek mainītas vai sašaurinātas. Ir arī dalība valstis, kurā ar tādiem liekulīgiem argumentiem sociālie pakalpojumi netiek iekļauti šīs direktīva, eh, izņemt ārā no šīs direktīvas darbības jomas. Tur es gribētu teikt, ka Eiropas komisijas rokas grāmata neko nepalīdzēja, jo tā rādīja nepareizo ceļu daļēji vismaz, un tās niedz interpretācija, kas neatbilda tam, kas mums ir pareizs. Tieši šie piemēri parāda, cik nepieciešams ir uh, tas, lai mēs uh, sasniegtu tiesisko ietvaru, kopīgu tiesisko ietvaru, arī šīs sociālās tiesības un darba tiesības varētu pilnībā īstenot vispārējais nebūtu labs risinājums. Es gribētu jautāt arī šī, šīm dalību valstīm, cik lielā mērā tās iztenojot direktīvu, ir īpaši šīs interešu puses, arotbiedrības, sociālos dienestus uh, ir ņēmušas vērā. Tas ir jautājums, kuru mēs esam uzdevuši, bet es neesmu saņēmusi vēl atbildi, un es labprāt gribētu saņemt uz šo jautājumu labu atbildi. Paldies! Paldies! Jurgens Kreutzmans ir nākamais runātājs. Cienījamas dāmas un kungi, komisijas atbilde, protams, nesniedz drosmi, kā teica kolēģis Švāba kungs, bet drīzāk tā liek vilties. Mēs zinām, ka īstenošana apmēram 50% no laika plāna varēs īstenot, bet pārējos 50% droši vien ne tuvu nevarēs īstenot. Kas attiecas uz manu valsti Vāciju, tad atsevišķās federālās valstis šo direktīvu tagad ievieš, un manā federālajā zemē man bija iespēja 2. septembrī pirmajā lasījumā uh, par šīs pakalpojumu direktīvas eh, īstenošanu Reilandē Falcap arī piedalīties. Jūs varēsiet droši vien iedomāties, ka ir faktiski neiespējami panākt visus šos grozījumus. Droši vien, ka citās federālajās zemēs ir līdzīgi. Un būtiski mums būs tas, kādā veidā notiks šī īstenošana un ieviešana. Piemēram, 13. pāns, otrais punkts, tur ir uh, prasība proti atļaujas sniegšanas procedūras un visas formalitātes, tās uh, nedrīkst atbaidīt uzņēmējus un nedrīkst eh, sarežģīt viņu pakalpojumu piedāvājumu. Mums ir jāraukās, lai tas patiešām tā, tā arī notiktu, dāmas un kungi. Būtiski būs tas, kā piemēram eh, izskatīsies šie eh, sadarbības partneri, vai viņiem būs valodu kompetence, vai viņi patiešām atrodas tuvu pārbaudas iestādēm, lai tie jautājumi, kas tiek uzdoti, patiešām uh, varētu tikt uh, atbildēt un īstenot. Mums ļoti liels šaubas par to. Īstenībā komitē vajadzētu uzdot jautājumu, kuras valstis ir atpalikušas, kuras valstis izpilda, kas ir šie 50%, kas izpilda nosacījumus. Un kad uh, ir uh, plāns sasniegt to visu, vai kaut kādu moratoriju vajadzētu ieviest attiecībā uz pārējām valstīm. Esmu pārliecināts, uh, kā 1. janvārī nākamajā gadā šī direktīva lielākajā daļā dalībvalstu vēl nebūs īstenot un ieviest tā liela problēma. Kaut arī šī, šīm valstīm bija vairāk nekā četru gadu laika, un tas, protams, liek vilties. Paldies! Paldies, Kreits, mana kungam! Nākamais runātājs Tadeusz Simanskis, vienu minūti. Koleżanki, koledzy, w dyskusji, którą prowadzimy, chcę zapytać. Paldies, dāmas un kungi. Es gribētu uzdot sakojošu jautājumu. Kā krīze ir ietekmējusi direktīvas ieviešanu? Manā valstī Polijā par spīti krīzei un dažām transponēšanas grūtībām mums izdevās sagatavot pakalpojumu likumu kas uh, ir um, balstīts uz visai tādiem liberāliem nosacījumiem, um, viesnīcu pakāpojumu jomā, mazo um, amatnieku, mazo uzņēmumu jomā. Bet um, es zinu, ka ir atsevišķas jomas, uz kurām šī direktīva neatiec, un es gribētu vaicāt, jums 2006. gadā tika paredzēts, ka tiks attīstīta tālāk likumdošana par publiskajiem pakalpojumiem izmantojot komisāras vārdus, glāze ir pa pusē pilna, bet vai vēl būs otra glāze? Paldies! Paldies, Šemāska kungs. Tagad es svērsānas kundzei vārds uz vienu minūti, lūdzu. Jā, paldies, priekšēdētāji kompromiss 2006. gadā. Tur sociālisti atkāpās. Un uh, šeit runa bija par uzņēmumu pārvietošanās brīvību. Mm, citādi arī nebūtu iespējams panākt kompromisu. Hārbor uh, kungs to arī paziņoja preses paziņojumā. Komisija teica, ka pastāv konflikts starp darba likumiem dažādās valstīs. Un uh, uzņēmēji cieši daļēji šīs situācijas dēļ. Direktīva varētu palīdzēt, bet tā nedrīkst iejaukties uh, nacionālajā darba likumdošanā. Komisija saka, ka šie uzņēmumi nu, viņam nav konkrēti nostādes, nu, zem mums ir jārada skaidrība. Zviedrijas darba tiesības paredz savus noteikumus. Es neredzu šeit nekādu citu izēju, kā šeit radīt skaidrus nosacījumus, viennozīmīgu juridisku protokolu, kurā precīzi būtu noteikti nosacījumi. Paldies, Svensaunas kundzei! Tagad nākamie runātāji. Uz divām minūtēm vārds komi Lāras kundzē. Paldies, priekšsēdētāji. Pakāpojuma direktīva Eiropā uzlabo iespējas, uzlabo ceļu, kā radīt labāku situāciju iekšējā tirgu tik uzlabot apmaiņu Eiropas uh, Savienībā, arī centienus varēs labāk koordinēt, izmaksas samazināt dažādos sektoros atsevišķās valstīs, saskaņot šīs izmaiņas par dažādām pārvaldes procedūrām runājot un par iestādēm un par nosacījumiem jāsaka, ka tas ļoti būtiski, jo pakalpojums niedzēji rāda izaugsmas iespējas, ir tīpaši krīzes laikos. Padome 12. decembra 2006. gadā ir izteikusi nostāju, un tas viss ir labi iekļauts Lisabonas stratēģijā. Tas viss ir pielāgots uh, Eiropas Savienības konjunktūrai, Eiropas Savienības uh, ekonomika ir jāpadara par konkurētspējīgāko ekonomiku pasaulē krīzi, kuru mēs pat labam piedzīvojam. Un varbūt to piedzīvo arī Eiropas institūcijas, ir novedus pie tā, ka atsevišķas dalība valstis vēl vairāk tām ir jārūpējas par eh, pareizu un savlaicīgu direktīvas ieviešanu. 2009. gada 28. decembris kā īstenošanas datums ir ne tikai laika punkts, kurā vajadzētu uh, ratificēt šīs direktīvas uh, ieviešanu, bet tas arī ir ļoti būtisks solis tādas Eiropas virzienā, kas uh, arvien labāk iepazīst savas iespējas un ir labāk izmantot savus resursus. Paldies! Un nākamais runātāja ir Verņokundze. Priekšsēžkungs, ministrs kundze komisāras kundzi, dārgie kolēģi. Kopš pakalpuma direktīva tika pieņemta, un tad toreiz bija kaismas debats, tagad esam mazliet piemirsuši pakalpuma direktīvu, bet tagad e, tomēr notiek svarīgā ieviešana, kurai ir ļoti rūpīgi jāsako līdzi, īpaši es domāju par uh, otro pakalpojumu direktīvu, eh, un sociālai pakalpojumi netiek iekļauti aptvērumā daudzi, tātad eh, attiecībā uz sociālajiem pakalpojumiem personām aprūp, sociālo aprūp, tas taču ir sociālā likumdošana. Un tagad in, eh, direktīvas teksts ir tāds, ka uh, E, to varētu tā interpretēt, ka tā attiec arī uz šādiem e, sociālas aprūpas pakalpojumiem, bet tā tas nedrīkstētu būt. Tādas valsts kā Francija izmantos direktīvu, lai liberalizētu e, šos sociālas pakalpojumus. Bet mums ir vajadzīgi tādi sociāli pakalpojumi, kas nāktu par labu mūsu iedzīvotājiem. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja būs Tūna un Hoensteinas grāfienas, grāfiena divas minūtes. E, paldies, priekšsēžkungs. Pakalpojumu direktīvas e, pareizi ieviešana ir ļoti svarīga koptirgumu ne tikai uh, Eiropas uzņēmējiem, kas tajā darbojas, bet arī patērētājiem no viņa interešu viedokļa raugoties. Uh, Mums bija trīs gadu laiks ieviest pakalpojumu direktīvu un ir skaidri redzams, ka arī ieviešana nav tik labi veicies. Nevis dalībvalsts ir padarījuši savus mājas darbus. Tātad mums ir vajadzīga ļoti laba koordinācija starp dalībvalstīm un institūcijām. lai visās Eiropas valstīs nodrošinātu labu ieviešanu. Un tad ja mums ir šī gada jūnija rekomendācijas par eh, veidiem, kā uzlabot eh, iekšējā tirgus darbību. Es domāju, ka implementācijas procesā mums būtu jāspēr vēl viens solis uz priekšu. Tādēļ esam ierosinājuši fórumu par koptirgu, kurā būtu Uh, dalībvalstu un institūciju pārstāv un cits interesētās puses, lai uh, panāktu apņemšanos no visām pusēm ieviest šo direktīvu kvalitatīvi. Direktīva ir ļoti svarīga. Es vēlos, lai iekšējā tirgu uh, noritētu uh, labās labākās prakses apmaiņas starp institūcijām, dalību valstīm. Mēs esam atbildīgi par iekšējā tirgus darbošanos, un mūsu iedzīvotāji arī ir jāiesaist. Ir daudzas problēmas, jūs par tām plaši jau runājāt. Un tādēļ man ir šāds jautājums, vai dalību valstis ir mēģinājuši sadarboties ar komisiju vai tām ir izdevies kādas no komisijas rekomendācijām īstenot, vai komisija meklē jaunus risinājumus, vai komisija izmanto visus vē, līdzekļus, kas ir tās rīcībā, lai atbalstītu valsts, kurās e, neveic sarīviešana īsumā, vai ir jebkādas jaunas idejas. Paldies! Nākamais vienu minūti e, runās e, Greha kungs. E, priekšsēžkungs. kungs Eh, mums rada eh, lielas bāžas tas, ka pašvaldības manā valstī, eh, es atvainojos, reģionālas varas iestādes ap, apstiprina, ka tās joprojām nesaprot, ko gaidīt no direktīvas spēkā stāšanās. Daudzi īsti pat nesaprot patreizējo likumdošanu attiecībā uz četrām pamatbrīvībām. Nav informācijas par finanšu pakalpojumiem, elektroniskiem pakalpojumiem un transporta pakalpojumiem. Acum redzot, varas iestādēm ir problēmas vienkāršot administratīvos procesus un licenci izsniegšanu tirdzniecībai un tam līdzīgi. Tādēļ komisijai ir jāatbalsta reģionāls un vietējās varas iestādes. Eiropas parlamentam ir jāturpina e, sekot e, direktīvas implementācijas procesam, ja mēs tiešām vēlamies, ka e, ieviešanā atspoguļot to, par ko bija panākt vienošanās parlamentā. Paldies! Nākamais būs arī minūte Libe, Boguslavs Liberatskis. Paldies! priekšsēžkungs, komisāras kundze. Uh, krīzes laikos mums ir jāpieliek viss pūls, lai jauns darbvietas radītu un konkrēt spēju uzlabotu un eh, cenas samazināt tādēļ, lai eh, sniegtu lielāku pievienoto vērtību mūsu patērētājiem. Mēs runājam par frizieriem, celtniekiem vienkārši uh, eh, specialitātes, viņiem nav vajadzīgas subsīdijas, viņiem ir vajadzīga tikai iespēja atrast darbu. Es zinu tādu piemēru. Maizes ceptu uh, vienā kaimiņu valstī. Šeit ir izdarītas investīcijas, bet pašvaldība vairs neatbalstīja šo pašvaldību. Kaut gan sākumā to darīja. Kādēļ? Tādēļ, ka vietējā uh, maizes cepēja uh, organizācija bija pret viņiem. Tātad, komisārs eh, kundze, sauksim lietas īstā vārtā, kurām valstīs veicas ar ieviešanu, kurās nē, mēs to skaidri gribam zināt. Mēs gribam zināt, kā kurā dalība valstī veica direktīvas ieviešanu. Paldies, Liberatska kungs! Nākamās piecās minūtēs mums būs eh, brīvā mikrofona procedūra. Daudz ir pieteikušies bet eh, atsimridzot mums ir laiks tikai pieciem runātājiem eh, brīvā mikrofonā. Anslika kundze eh, sāks vienu minūtu lūdzu. Sesnīgs paldies, priekšsēžkungs, komisāras kundze, piekrītu jūsu sacītiem par pakalpojumu direktīvu, proti, ka tā ir viena no pēdējo gadu visbūtiskākiem likumdošanas jauninājumiem, un tā ieviešana ir ļoti nozīmīga. Pagājušajā sasaukumā es strādāju ar šiem jautājumiem, kas saistīti ar direktīvas, atceros, cik liels pūliņus mēs pielikām direktīvas ieviešanā. Es ļoti atbalstu pakāpju direktīvu Un es to saku ar vienu, ka tiekoties ar uzņēmējiem, un arī to, ka direktīva ir lieliski iespēja uzņēmējiem un mūsu tautsemniecībām. Bet šī iespēja uh, ir jāpārvērš uh, kaut kā taustāmā un reālā. Un tas notiks tikai tad, ja direktīva tiks saulaicīga un uh, kvalitatīvi ieviest dalību valstīs. Tādēļ es piekrītu iepriekšējā runātāja sacītam, ka direktīvai ir jāievieš ātrāk. Piedošu. <clears throat> Es ļoti rūpīgi sekoju direktīvas ieviešanai citās dalībvalstīs, arī manā dalībvalstī Polijā, kur direktīva joprojām tiek ieviesta, un es ceru, ka gal galā mēs panāksim labu rezultātu un arī nepārāk vēl. Paldies, nākamais! ir pieteikusies Anna Hedas, He, Hedas kundze. Paldies, priekšsēžkungs. Ziemeļ uh, darba tirgus modelis ir balstīts uz uh, vienošanos starp sociālajiem partneriem, un tas nedarbosies, ja kāds no partneriem šajā gadījumā pakalpojums iedzējs uh, nav izdarījis pārstāvā, ko var veikt šīs sarunas. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt to, ka ko, koplīgumi e, varētu tikt iev, e, īstenoti e, saskaņā ar nacionālo likumdošanu. Pakalnu direktīvas ieviešana tomēr ir radījusi debates, izraisījusi debates par to, vai ir iespējams uzspiest uh, pakalpojumiem zināms noteikums. Un tad es gribu jautāt, vai direktīva kaut kādā veidā liedz dalībvalstīm uh, uzlikt zināms noteikumus attiecībā uz koplīgumu sarunām. Paldies! Tagad Figureido kundze būs nākamā runātāja. Paldies, uh, priekšsēž kungs. Uh, šajā diskusijā nedrīkstam piemirst direktīvas ieviešanas būtisku ko nozīme daudzās dalībvalstīs, īpaši jau nu tajās, kur sociālā situācija ir saspringtāka un kuras vairāk ir cietušas no krīzes, ko mēs pat labam piedzīvojam. Ja vairākās es dalībvalstīs netiks spērt soļi, lai sociālās un darba ņēmēja tiesības aizsargātu, proti visvājākos sabiedrības slāņus arī tajā skaitrā valsts eh, nodarbinātos, tad problēmas tikai eh, pieaugs. Liberalizācija eh, tikai vairos nabadzību, bezdarbu, sociālo plaisu. Un tas varbūt nesīs labumu visvairāk visbagātākajiem un visbagātākām valstīm. Tādēļ ir svarīgi direktīvas ieviešanas termiņus ievērot un arī ir jāņem sociālās seks vērā. Paldies. Nākamais ir Kelly Šons. Uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties IMCO komitejai par to, ka tā pievērsus uzmanību šim svarīgajam jautājumam. Uh, jo īpaši ekonomiskās krīzes situācijā mēs nedrīkstām, lai dalība valstis uh, izmantotu šo situāciju protekcionismu realizēšanai. Plašāk runājot, tirzniecība un pakalpojumi var veicināt ekonomisko atjaunotni, un īrija tiešām uh, baudīja uzplaukumu uh, tieši pateicoties šīm nozarēm un atvērot mūsu robežas ārvalstu konkurencei, mēs e, piedzīvojām tikai pozitīvu rezultātu. Tas tikai veicināja konkurenci un inovācijas, tā kā tas e, tiek, e, tas, kas tiek patreiz ierosināts, tas ir pilnībā atbalstāms un pamatojas. Un es gribētu mm, norādīt, ka Makrīvī kungs ir arī mans labs draugs, kad viņš pārstāv citu politisko grupu. Paldies. Nākamais, nākamā runātāja ir eh, Adris Gonze. Paldies, priekšādētāji. Mēs runājam par eh, pakalpojumu direktīvu. Šī pakalpojumu direktīva ir eh, ceturtā pamatbrīvība Eiropā Mēs šodien runājam par svarīgiem notikumiem. Mēs esam izvirzījuši arī laika termiņu, kā dalībvalstīm pielāgoties, piemēroties un kā likvidēt šķēršļus. Mums jāraugās, kur mēs esam ar šo direktīvu. Mums ir nepieciešama lielāka harmonizācija. Un likumdošanas iniciatīva nepieciešama tik būtiskā direktīvā, kā pakalpojuma direktīvā, tā kalpo uh, patērētājiem un darbiniekiem. Paldies! Līdz ar to mēs pabeigsim šo brīvā mikrofonu procedūru. Tagad es došu vārdu ministres kundzē Mānstrēmas kundzē, lai viņa piecās minūtēs varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies priekšsēdētāji un paldies, ka e, jūs e, runājat par šo svarīgo jautājumu, jo es domāju, mēs visi esam viensprāts par pakāpojumu direktīvas nozīmi un tiešām ir svarīgi to ieviest pēc iespējas ātrāk. Zviedrijas prezidentūra, tāpat kā iepriekšējās prezidentūras, ir darījis visu, kas tās spēkos, lai nodrošinātu šīs direktīvas tādu gludu uh, transponēšanu. Mēs esam organizējuši diskusijas, seminārus, dažādas tikšanās. Katrā ziņā ir palikuši gandrīz divi mēneši, pusotrs mēnesis. Nu, nedaudz laika vēl ir, bet katrā ziņā mūsu komisijas mērķis ir redzēt to, ka visi dalība valsts līdz 28. decembrim šo direktīvu transponē. Protams, mēs pieļājam, ka varētu būt zināms kavēšanās, bet mēs zinām, ka visas valstis dara visu, kas to spēkos. Protams, jautājums par šiem kontaktpunktiem, kā tie funkcionē funkcionēs, ja visās valstīs tie vēl nepastāv. Katrā ziņā tiem būtu jādarbojas uh, efektīvi, tajos būtu jābūt pieejamai visai atbilstošai informācijai, kas nepieciešama gan pakalpojumu sniedzējiem, gan patērētājiem, un dalībvalsts ir sadarbojušās ar komisiju, lai uh, nodrošinātu informatīvā bukleta pieejamību visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, lai iegūtu atbilstošo informāciju. Atsevišķi dalība valsts veic arī um, savus pasākums, lai izplatītu šo informāciju. Un, Tāpat tiek arī nodrošināts atbalsts elektronisko pakalpojumu saņemšanai. Uh, Daudz dalībvalsts, kaut arī tas nav obligāts, sniegs informāciju par, uh, likumu darba doš, par, par darba likumdošanu šajos uh, vienotajos uh, kontaktpunktos. Un mēs arī sekojam šim procesam, kaut arī šis jautājums nav šīs konkrētās debatas jautājums. Šī direktīva ir ļoti svarīga un tā atvieglos situāciju pakalpojumu sniedzējiem, tā veicinās uzņēmumu brīvu pārvietošanos, piesaistīs investīcijas, radīs jauns darbietas un tas nāks par labu arī mūsu iedzīvotājiem, kur sagaida, ka šī direktīva sāks darboties pēc iespējas ātrāk, jo tas atvieglos arī viņu dzīvi. Un mūsu pienākums ir darīt visu, kas mūsu spēkos, lai tas notiktu es gribētu vēlreiz pateikties parlamentam, ka tas ne tikai devis savu ieguldījumu pakalpojumu direktīvas pieņemšanā par to balsojot, bet ka tas darbojas arī kā uzraugs un sauc pie um, atbildības komisiju un padomu, lai mēs stāstītu par to, kas ir izdarīts. Bet es gribētu norādīt, ka, protams, vēl laiks ir līdz galīgai transponēšanai. Es domāju, ka mēs Spānijas prezidentūras laikā pie šīs jautājuma vēlreiz atgriezīsimies, bet es varu solīt, ka komisija noteikti tam rūpīgi sekos. Paldies! Paldies! Paldies, ministrs kundzē. Tagad es gribu dot vārdu Benetē Ferrero Vādnerē. Piecas minūtes lūdzu jūs uh, apkopot debatu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Mēs esam runājuši par jautājumiem, kas. Uh, ir tiešām ļoti plaši un visaptveroši. Protams, mums ir nepieciešams šīs debats, bet mums ir jāstāsta konkrēti uz dalību valstīm, ko tās ir ieviesušas un kā, un vai tās ieviesīs to 28. decembrim. Un man šķiet, ka lielākā daļa dalību valstu būs paveikuši šo ieviešanu līdz gada beigām, nu vai varbūt nākamā gada sākumā to pabeigs. Es domāju, ka mēs varam teikt, ka lielākā daļa dalību valstu vismaz būs izveidojuši šo vienoto kontaktu punktu, un līdz ar to tās varēs izpildīt tos pienākums, ko tām nosaka administratīvās sadarbības līgumi. Bet, protams, varētu būt arī kavēšanās, kas attiecās uz izmaiņām likumdošanā. Ja runājam par šo pārskatīšanas procesu, dažas dalību valsts ir izmantojušas Eh, to kā instrumentu, lai likumdošanu un procedūras vienkāršot un ir izdarītas vairākas būtiskas izmaiņas. Citas dalībās ir veikuši tikai dažus grozījumus. Protams, šo izmaiņu daudzums ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, ieskaitot arī esošo likumdošanu, tā struktūru, kā arī dalību valstu iekšējo organizāciju federālajās valstīs. To izdarīt, protams, ir grūtāk un sarežģītāk, bet daudz kas ir atkarīgs arī no dalību valstu vēlmes vienkāršot likumdošanu un procesu procedūras, kas attiecās uz jautājumu par atbilstošu ieviešanu. Tas gribētu teikt mans kolēģis Čārlīs Makrīvīs jau daudzkārtīgi ir vērsis uzmanību uz to, cik svarīgs ir darbs pie ieviešanas, īpaši uz to norādot dalību valstu vadītājiem, un viņš ar saviem dienestiem ļoti rūpīgi ir sekojis ieviešanas procesām, un patiešām, kā es teicu iepriekš, ir notikušas vairāk nekā 80 divpusējas tikšanās ar dalību valstīm un ekspertu grupas vairāk nekā 30 reizes pēdējos trijos gados ir sanākušas kopā Briselē un sprieduši par dažiem jautājumiem, tā kā mēs ļoti aktīvi darbojamies, un mēs sekojam, un arī tur turpināsim, sekot dalību valstu darbam un esam gatavi sniegt arī tehnisko palīdzību. Bet, lai kā tas nebūtu, tas ir tomēr dalību valstu pienākums veikt šo darbu un arī piešķirt atbilstošos resursus, kas attiecās uz nākamo gadu. Nākamajā gadā būs svarīgi nodrošināt savstarpējās izvērtēšanas procesa izmantošanu konstruktīvi. Mums ir jāizvērtē arī ievie, likumdošanas ieviešanas kvalitāte, kā to nosaka direktīva. Mums ir jāizvērtē e, šo kontaktu punktu darbības efektivitāti, un mums jāsņem vērtējums arī no uzņēmiem un patērētājiem, un mums ir jāizmanto arī citi mm, mehānismi, piemēram, pārkāpuma procedūra, bet es domāju, vēl ir pāragri par to runāt. Kas attiecās uz MVU, tad var teikt jums tā, ka mēs esam viensprāts ar jums, jo tie veido Eiropas Savienības ekonomikas mugurkaulu. Un tie ir uzņēmumi arī, uz kuriem vistiešāk attiecās šī direktīva. MVU būs tie, kas visvairāk gūs labumu no šīs direktīvas. Tajā pat laikā uh, mazie vidējie uzņēmumi ļoti bieži nolemj nedarboties šajā jomā tādēļ, ka trūkst informācijas, procedūras ir pārāk sarežģītas un pateicoties šai pakalpojumu direktīvai daudz šie sarežģījumi tiks novērst. Un es ceru, ka tas dos tādu stimulu MVU. Komisija cik, cik komisijai zināms, tad neviena dalībvalsts neizmanto pakalpojumu direktīvas ieviešanu, lai kaut kādā veidā vājinātu darba ņēmēju tiesības. Darba ņēmēju tiesības kā tāds netiek regulētas ar pakalpojumu direktīvu. Un tas ir pateicoties praktiskam un politiskam kompromisam, ko panāca parlaments un padome. Un visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, Es gribētu vēlreiz atkārtot, ka Eiropas Savienības parlaments ir bijis galvenais partneris visas pakalpojumu direktīvas šajā pieņemšanas gaitā. Un tādēļ mēs noteikti arī informēsim jūs par mūsu darbu ar dalībvalstīm un informēsim jūs detalizēt arī par ieviešanas procesu. Un kā es teicu iepriekš, tas ir un saglabāsies kā galvenais elements, kas ļaus iekšējiem tirgum darboties labāk, radīt jaunas darba vietas un veicināt ekonomikas at atjaunotni, it īpaši ņemot vērā patreizējās ekonomiskās grūtības. Paldies! Paldies! par jūsu izklāstu, komisārs Konze. Līdz ar to mēs šo pirmo daļu jautājumu stundā varam pabeigt, un tagad mēs varam pāriet pie otrās daļas proti par kopīgiem pētniecības pasākumiem un to plānošanu, lai cienītos pret neirodeģenatīvai slimībām, jo īpaši Alzheimera slimību. Mūsu referenta kungs ir uh, Herberts Rojas, bet viņš ir novēloties